Kolēģis! Darbie kolēģi, vai mēs varētu sākt sanāksmi? Un atgādinu, ka šodien mūs translē šo sēdi arī internetā. Darbkārtības projekts ir jūsu priekšā, vai mēs to varam apstiprināt? Paldies! Jums ir arī 28. februāra sēdes protokols, vai mēs varam to apstiprināt? Paldies! Pirms pāriem pie trešā punkta, vai varu jums stādīt priekšā Andreju Uruvudu, bijušo premjeru vietnieku no Nīderlandes. Eh, sveicu jūs mūsu komitejas sēdē. Nākamais darbkārtības punkts ir uh, rīcības plāns attiecībā uz globālās satelīta navigācijas sistēmas transporta lietojumu. Mēs skatīsim grozījumus, tas ir tikau kundzes ziņojums. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribētu pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem, ar kuriem esmu sadarbojusies, lai varētu Eh, sagatavot šo ziņojumu. Iesākumā es gribētu sacīt, ka šis projekts par eh, pasaules satelītnavigācijas sistēmu ir strateģisks projekts Eiropas Savienībai. Un tāpēc vairāk kārtīgi eh, tika lūgti papildu finansējumu, iek, taiskaitā šajos, šajā budžeta schēmā, lai varētu vēl e, veikt papildus pētījumus. Tāpat arī e, nākamajai finanšu schēmai lūdzu pietiekams finanšu resursus e, pabeigt Galileo projektu. Tāpat arī GNSS aplikācijas tās ir jāiz, eh, tās varēs izmantot pēc optimālās kapacitātes, ja Galileo tiek ieviests. Taču es domāju, ka ir jau jādomā par maksimālo kapacitāti un investīcijām konkrētās aplikācijās. Šī sistēma ir ļoti nozīmīga transportam, civilai aizsardzībai, eh, ceļdrošībai, un tāpēc uzskatu, ka Šis ir strateģisks projekts Eiropas Savienībai, tāpēc arī mums ir jāveic šīs investīcijas. Mēs esam saņēmuši 48 grozījumus šim ziņojuma projektam, un eh, principā nekādu problēmu es šeit nesaskatu. Es mēģināju ņemt vērā visu kolēģu viedokļus un domāju, ka izdevās sagatavot um, adekvātu risinājumu visiem. Tāpat arī es eh, labprāt uzklausīšu kolēģu viedokļus, vienīgi gribu sacīt, ka šis ir stratēģisks projekts Eiropas Savienībai un tam ir jābūt kā prioritātei nākotnes finanšu perspektīvās. Paldies! Thank you very much, Mrs. Tikā. Paldies, Tikaudzes kundze. Eh, tagad eh, Konkungs no nu, Tautas partijas lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Patiešām tas ir strateģiski svarīgs eh, projekts, programma, kas kopā ar Eiropas Savienības dalību valstīm tiek veidota. EGNOS, Galileo priekšgājējs, tā ir programma, kas jau darbojas, un GNSS, kas eh, arī dod skaidrus eh, projektus, kas jau ir izstrādāti un kas tiek jau lietoti. Uh, Un uh, tagad ir uh, jārunā par normatīvajiem rādītājiem, lai visi, kas finansē Galileo projektu, varētu būt pārliecināti par to, ka tie mērķi, kurus vēlamies sasniegt, ir saistīti arī ar zināmu pārfinansēšanu. Uh, kuģu drošība, ceļu satiksmes drošība, avio drošība, to it kā varbūt nevar pārfinansēt, bet uh, šī te iespēja attiecībā uz ceļu satiksmi vai uz dzelzceļu vērstus, vērstas izmaksas šeit pievienot, tās, protams, ir iespējams šeit iekļaut šādā sistēmā daudz labāk nekā bez tās. Un gribētu sirsnīgi pateikties tikau kundzei, ka viņa šos 48 grozījumus, kas uz to attiecas, ir tik labi iekļāvus kompromisos. Tas noteikti nebija vienkārši. Daudz lietas pārklājās, bet uh, uzsvars tika likts uz to, lai būtu laba savietojamība ar tagadējām un nākotnes satelīta sistēmām. GPS, eh, uz to mēs visi esam orientējušies, bet eh, ko tad saka Krievijas vai Ķīnas satelīta navigācijas sistēma, un ja tiks izveidot jauna sistēma, tad arī ir jānodrošina šie savietojumība, lai varētu šīs sistēmas savienot visā pasaulē. Mēs ļoti labi zinām, uh, kā dabas postošie spēki var uh, daudz kaitējumu nodarīt, un tas, ka ir vajadzīgs uh, agrīnās brīdināšanas sistēmas, tas nav apšaubāms. Geogrāfiskais paplašinājums un šīs sistēmas piemērošana Eiropā ir viens no svarīgākajiem punktiem, ko kolēģi savos grozījumos arī iekļāva. Tātad, lai būtu lielāks pārklājums, jo īpaši Eiropas dienvidu austrumos, bet arī jāiekļauj ir Āfrikas ziemeļu daļa. Drošības un efektivitātes uzlabošana, to jau minēju. Un uh, tāpēc ir nepieciešams arī informācijas kampaņas, bet mēs nevaram ar to tikai aprobežoties. Ir svarīgi lai šo projektu izstrādē būtu pieejams vairāk finanšu līdzekļu. Un ITRE komiteja arī nu, izstrādāja savu nostāju. Tagad mums ir 15 miljonu eiro katru gadu attīstības izmaksām. Tas ir daudz par maz. Pirms divi, pēc diviem gadiem mēs gribam palaist pilnībā Galileo, un šobrīd lietojuma sistēmas vēl nav efektīvi izmantojams. Runājot par budžetu, Rikē kungs iesniedz ļoti labu grozījumu, un mēs visi esam viensprāts par to, un viņš to skaidri pateica, ka šīs sistēmas ieņēmumu Eiropas Savienības budžetā ir jāiekļauj. Tiem ir jānonāk ES budžetā. No mūsu EPP grupas puses varbūt vēl pāris mutiski grozījumi, kurus gribētu šeit piedāvāt. Otrajā kompromisā, 11. pantā, eh, gribētu piedāvāt eh, pievienot starp vārdiem in the field of GNSS, enable transport, ar īpašu pievēršanos uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, īpaši pievēršoties uh, SMS e vai SMS. Eh, tātad par to mums rīt būs jābalso, diemžēl tulkiem šis teksts nav pieejams. Un uh, par 3A pantu arī gribētu piedāvāt grozījumu, kas attiecas uz certifikāciju, aicina komisiju nodrošināt ātru certifikācijas procedūru EGNUS civilās aviācijas vajadzībām ar attiecīgo iestāžu pus starpniecību. Tā ir tāda situācija, kādā mēs, manuprāt, atrodamies, proti, ka certificētas sistēmas ir vajadzīgas arī avio satiksmē un drošībai šajā jomā. Paldies vēlreiz tikau kundzei un visiem, kas iesaistījās šajā procesā. Sorry, I think my mic... Es atvainojos. Jēnsens kundz, lūdzu. Uh, and thank you to... Paldies un paldies uh, tikā kundzei par to, ka man grozījumi tika pieņemti tik pozitīvi. Un Aldas, Alda grupas grozījumi par ITS un citiem jautājumiem. Es atbalstu viņas nostāju. Es atbalstu. Mm kompromisa grozījums, kur ir sagatavoti, jāsaka, sākotnēji es nebiju īsti pārliecināta par šo jautājumu, par to, ka mēs varētu to izvērst un attiecināt arī uz uh, Ziemeļāfriku, bet jebkurā gadījumā mēs sekosim jūsu ieteikumam. Ja jūs uzskatāt, ka tas ir pieņemams, tad uh, arī mēs tam piekritīsim, jo īpaši uh, tad, kad jūs sakāt, ka mums vispirms ir jāpārliecinās, ka tas ir iespējams, ka tas ir paveicams. Es priecājos arī par to, ka ir pieņemts arī Koskunga grozījums par uh, veiktspēju, un mani satrauc nedaudz šis jautājums par jūras transportu, ko pieminēja arī Kūna kungs pirms brīža. Jo, protams, ka mums ir atsevišķa atšķirīga tehnoloģija šajā, šajā jautājumā, bet jums ir taisnība arī sakot, ka mums ir jāinvestē rīcības plānos uh, lai redzētu, kā GNSS varētu izmantot arī jūras transportam. Viena no idejām, kas mums bija, bija, ka Galileo aplikācijām būtu jābūt konkurētspējīgām ar pārējām aplikācijām, un tad, attiecīgi, varbūt tās varētu uzvarēt uh, nākotnes tirgū. No savas puses es arī pateicos tikau kundzei par lieliski paveikto darbu. Paldies! Lichtenbergers kundze zaļo vārdā. Jā, paldies. Paldies arī referentei. Gribētu atsaukties uz to, ka šobrīd tiek runāts par šo te kunskungu piedāvājumu par personām ar īpašām vajadzībām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, to tad arī atbalstīšu. Un arī savietojamības jautājums tiek kā ļoti svarīgs skatīt šajā ziņojumā, un tas man šķiet ļoti labi, jo uh, lietotāji šādas sistēmas uh, lietos, un uh, tās varēs attīstīties tikai tad, ja tās būs savietojamas tādā plašā spektrā. Kādreiz tika domāts ar tādu, mēģināts ar tādu um, um, vispārēju sistēmu piespiest cilvēkus pirkt jaunas iekārtas, manuprāt, tā nav labā sistēma, un tāpēc šeit ir ļoti jāuzsver tiešām šī te savietojamība. Dažas problēmas uh, es saskatu saistībā ar grozījumiem, kas attiecas uz finansējumu, jo izvēlēties šo ierasto ceļu, uh, Uh, šīs uh, izmaksas socializēt un uh, peļņu ievākt pašiem, tas man neliekas labs variants. Daudzās Eiropas sistēmās ir šī problēma, ka nav izdevies integrēt šīs lietotāju grupas nākotnē. Mēs esam pārāk daudz vēršiem, kuri izstrādā iekārtas un nevis uz nākotnes lietotājiem. Uh, un ir pārāk maz šobrīd tādu, kas uh, ir ieinteresēti nopietni šajās sistēmās un pie tām arī strādā. Tāpēc gribētu uzsvērt uh, tiešām šo aspektu, ka nepiekrītu šajos grozīmos paustajam, jo es domāju, ka tagad uh, uh plāno valsts maciņu laikā, taupības laikā Es nedomāju, ka tas ir piemēroti šajā laikā, kad ir uh, runa par uh, izmaksām, tad ir uh, jārunā arī par pēļņu. Tad šī netaisnīgā spēle, manuprāt, būtu jāpārtrauc. Jo īpaši, kad ir runa par šādu svarīgu sistēmu, jo tā nākotnē spēlēs ļoti svarīgu lomu. Thank you, Mrs. Foster, for the ECO. Paldies, Fosters kundze, ECDR grupas vārdā. Jā, paldies priekšsēdētājiem, paldies tikko kundzei. Daudz no grozījumiem ir ļoti labi, un tie labi papildina sākotnējo tikko kundzes sagatavoto ziņojumu. Bet es vēlētos pievērsties dažiem jautājumiem. Jensens kundze nu pat pieminēja jautājumu par to, ka uh, varbūt satelīta navigācijas sistēmas nav piemērotākais uh, instruments. Es domāju, ka tas arī būtu jāņem vērā. Es domāju, ka tas ir ļoti pamatot. Tālāk, kas attiecas uz finansējumu. Es nebiju pārliecināta par uh, eh, 32. grozījumu, kurā komisija tiek aicināta izvērtēt, vai ieņēmums no Galileo komercdarbības nevajadzētu ieskaitīt Eiropas Savienības budžetā. Manuprāt, sistēma, kuru lielā mērā finansē no nodokļu maksātāja naudas, un ja mēs paraugamies arī uz visiem papildus izmaksām, papildus pētniecība, šādā situācijā es domāju, ka mums būtu nepieciešams vairāk informācijas par to, ko Rikē kungs vēlas. Un domājot par vispārējo budžetu, es nedomāju, ka tas būtu piemērots solis, tāpēc es neesmu pārliecināta, ka es saprotu viņa mērķi šajā punktā. Tālāk Kā jau es teicu, lielākā daļa grozījuma ir pieņemama, bet ir finansējuma jautājums, un vai mums tas patīk vai nē, es domāju, ka mums būtu pienācīgi jāpārdomā, kā tas viss eh, tiks realizēts. Galileo, kas tiek finansēts no publiskajiem līdzekļiem, tāpēc, ka nav iespējams iegūt līdzekļus no privātā sektora, ir viens piemērs. Un tāpēc es domāju, ka mums būtu pienācīgi jāapsver visi šie punkti. Un visbeidzot, pēdējais komentārs, kas attiecas uz vidusposma izvērtēšanu. Es nezinu, vai komisija varbūt mums nevarētu sniegt uh, jaunāko informāciju šajā jautājumā, cik tālu tai ir izdevies pavirzīties ar šo rīcības plānu. Būtu ļoti vērtīgi uzklausīt uh, komisijas pārskatu par situāciju. Un visbeidzot. Mums bija jautājums par desmito grozījumu, par Galileos eh, sistēmu, kas tiek attīstīta, lai strādātu pilnā apjomā. Es nezinu, vai tas ir pilnībā izstrādāts, un tāpēc es neesmu pārliecināta, eh, par to, kas tad īsti ir domāts ar šo desmito grozījumu. Un vēl viens punkts, ko pieminēja kolēģi runājot par Ziemeļāfriku un citiem reģioniem. Jau atkal jāsaka, neesmu pilnībā pārliecināti par šo priekšlikumu. Ja mēs paraugamies uz tām diskusijām, kas sākotnēji notika par Galileo un par tām valstīm, kas piedalās, es domāju, tās ir ļoti nopietnas diskusijas, vai tik tiešām tas ir vietā, ka mēs to iekļaujam pirmajā kompromisa grozījumā. Es neesmu pilnībā par to pārliecināta, bet jebkurā gadījumā paldies referentei. Un es, protams, uzklausīšu arī kolēģis teiktos komentārus. Paldies! Paldies, Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es vēlētos vispirms apsveikt Tikau kundzi un Ānu referents par lieliski paveikto darbu. Šajā darbā ir izdevies sasniegt ļoti plašu uh, konsensus. Es vēlētos uzsvērt sekojošo. Problēma kopumā ir finansiāla problēma, jo visi piekrīt tam, ka šis princips ir nepieciešams, ka ir nepieciešama šāda sistēma, ka ir nepieciešams to izmantot. Viss piekrīt tam, ka tas eh, varētu palīdzēt risināt daudzas problēmas transporta jomā. Viss piekrīt arī šim jautājumam par savietojamību un drošību, bet Pirmais punkts, svarīgākais punkts, ir tas, ka mums nav izdevies ieinteresēt privāto sektoru, lai tas veiktu savas investīcijas, un tāpēc mēs šobrīd atrodamies ļoti īpatnējā situācijā, proti Eiropas uh, komisija šobrīd īsteno šo projektu ar, ar uh, publiskiem līdzekļiem. Un mums ir investīcija trūkums, jo mēs īsti nezinām, kā tie divi miljārdi, kas vēl pietrūks, pilnībā tiks finansēti. Otra problēma, par kuru esmu runājis arī 31. grozījumā, un es atgriezīšos arī pie Fosterskundas e, teiktā par 34. Uzturēšanas izmaksas e, tiek lēstas 800 miljonu apjomā. Un uh, Par to būs jārūpējas komisijām. Tātad atbildot Fosters kundzei, ja tiks iegūt līdzekļi no izmantošanas, tad pilnīgi skaidrs, ka šie līdzekļi uh, nonāk attiecīgi projektu pārvaldītāju pārziņā, lai sektu uzturēšanas izmaksas. Un iespējams, ka šie iegūmi nebūs pietiekami, lai pilnībā sektu šīs izmaksas 800 miljonu apjomā. Tāpēc arī eh, Lichtenbergers kundze es vēlētos teikt, ka eh, tie, tās privāta personas, kuras nevēlējās piedalīties projekta īstenošanā, protams, ka eh, būtu, nebūtu vietā, ja šies, šie cilvēki varētu izmantot attiecīgi programmas priekšrocības. Tāpēc mums ir jādomā arī par aplikāciju attīstīšanu. Mums ir jādomā par to, vai uh, aplikācija attīstīšanai būtu jānotiek Eiropas pārziņā gluži strateģiski apsvērumu dēļ un arī finansiālu apsvērumu dēļ. Tātad 34. grozījums ir cieši saistīts ar 35. grozījumu. Mums ir jādomā par to, ka šā, šīs te iekārtas uh, kā tās tiks izmantotas, mums ir jādomā arī par uh, izmaksām, kas būs 800 miljonu apjomā. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka visi piekrīt, bet mēs īsti nezinām, kā mēs pilnībā finansēsim programmu un tās eh, funkcionēšanu tālāk. Tad mums ir jādomā par ieguvumiem no investīcijām, un tāpēc arī esmu iesniedzis šos 34. un 35. grozījumu. Paldies, Bretpankungs! Paldies, pāris īsi komentāri. Pirmkārt, piekrītu Fosterkungu pie, piezīmēm, it īpaši attiecībā uz aplikāciju izmantošanu lietojumu paplašināšanu sistēmā. Es šobrīd eh, nevaru atcerēties, cik sen atpakaļ tas bija, bet eh, bija ziņojums, ko sagatavoja zinātnieku grupa, kuri brīdināja pār to, lai mēs visas olas nesaliekam vienā groziņā tehnoloģijas ziņā. Un tas nozīmē, ka tad, kad notika pirmās diskusijas par šo jautājumu, viena no problēmām, kuras saskatīja, bija tā, ka sistēmā e, nebūs pasargāt no elektromagnetiskā trieciena. Un to atzina arī, manuprāt, Oksfordas zinātnieki. Un varētu būt sistēma ar ļoti eh, spēcīgu saules plankuma aktivitāti, kas varētu ietekmēt vai sagraut visu sistēmu. Un tāpēc, ja būtu viena sistēma, kas kontroli nevis tikai satiksmi, bet arī jūras kustību un pārējo, tad vienkārši tā visa varētu sabrukt. Tāpēc es gribētu eh, jūs brīdināt, ka nevajag būt pārlieku ambicioziem un par to, kā šī tehnoloģija eh, tiks izmantota tik plašā jomā vienlaicīgi. Un tādējādi es nonāku pie eh, nākamā punkta, ko pieminēja vēl cits kolēģis par finansējumu. Es atsaucos uz naudas summu, kas tiek pieprasīta pro projektā tehniskām izmaksām katru gadu, bet um, pagātnē mēs par to vienmēr ļoti skaidri runājām, ka šī projekta finansējums um, nedrīkstētu atņemt finansējumu citiem TNT projektiem, tādiem projektiem, kas tiek daļēji finansēti visā Eiropā un nedrīkst fokusēties tikai uz šo vienu, it kā tas būtu flagmaņu projekts. Tāpēc es gribētu norādīt vēlreiz šo jautājumu un pārliecināties, ka e, šeit nenotiek kāds naudas maiņas mehānisms, lai varētu finansēt tikai Galileo sistēmu. Paldies! Es eh, gribētu uzdot pavisam īsu jautājumu par vienu grozījumu, ko ir iesniegusi Ajāla Senders kundze. Tur ir runa par eh, šo te grozījumu, ko viņi piedāvā. Eiropas un eh, pasaules nozaru pieprasījums par satiksmes drošību un izsekojumību. Vai šeit drošība ir domāta uh, uh, safety vai security izpratnē, tā tad vai tā būtu ar šo te uh, izsakojamību, tur jau ir zināms problēmas ar datu aizsardzību, ko kolēģe ar to konkrēti šeit domā, jo tas ir izšķirīgi svarīgi tajā, vai es to varu pieņemt vai nē, jo, ja ir runa par izsakojamību un drošību, kas tur ir domāts, to gribētu uzzināt. <laughs> pues is, it is safety. Y la tra, y la... Tā ir e, drošība un vienmēr esmu bijusi domājusi par drošību. Tālāk, e, vājais punkts ir krāvas transports, tā tad um, problēma, kāda vienmēr mums ir ar kravu iz, uh, izsakošanu. Thank you for that explanation. It is... Paldies par šo paskaidrojumu. Komisijas vārdā Tīlman kungs. Jā, thank you and good afternoon. Eh, paldies un sveicināti visi. Pirmkārt, es gribētu pateikties tikau kundzei par lielisko ziņojumu. Manuprāt, E, ziņojums ir ļoti konstruktīvs, ir ņemts vērā komisijas rekomendācijas un e, ļoti liela pievienotā vērtība ziņojumam. It īpaši gribu uzsvērt to, cik e, svarīgi ir Egnos un Galileo transporta nozarei, kā tas daudzkārt jau tika pieminēts, un mūsuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs projekts transportam, Un es tagad gribētu sniegt vienu komentāru TNT sakarā. Manuprāt, Galileo Negnos projekti ir ārkārtīgi nozīmīgi TNT jomā, jo tie piešķir šajā infrastruktūra galvenokārt biznesā eh, sava veida eh, inteliģenci ievieš, eh, jeb mākslīgo intelektu. Es gribētu izcelt to, ka mūsuprāt, investīcijas šāda veida aktivitātēs ir ļoti svarīgas. Un uh, izmaksu peļņas attiecība ir augsta, un Tālāk runājot par grozījumiem, manuprāt, lielākā daļa, gandrīz viss tie ir lieliski sagatavot tālāk uz reģionālo aptvērumu. Es gribētu vēlreiz apstiprināt to, ka mums pirmā prioritāte ir Eiropas Savienības aptveršana. Par to nav nekādu šaubu, pārējais nāk vēlāk, bet mēs esam, protams, ļoti e, eh, ieinteresēti veidot aptvērumu ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī vidējiem austrumiem, Āfrikas ziemeļiem, visai Āfrikai. Un mēs strādājam pie šī jautājuma, lai varētu to paplašināt. Taču runāsim skaidru valodu, tas ir tikai otrajā vietā. Pirmajā vietā ir pilna, pilnīga Eiropas teritorijas aptvēršana. Un E, šeit atkal es gribētu atgriezties pie finansējuma. Mums bija pienākums pagātnē, un ņemot vērā pašreizējo finanšu perspektīvu, piešķirt aptuveni 400 miljonu no nu, e, tiem līdzekļiem, kas bija paredzēti sistēmas veidošanām. Šis bija ļoti grūts lēmums, bet mēs pārnesām uh, no aplikācijām uz infrastruktūru 200 miljonu, tomēr mums ir aplikācijās jāinvestē vēl vairāk, jo mums ir jāstiprina mūsu nozara. Reālā nauda, netiešo uh, investīcija veidā ir aplikācijas. Mēs šeit runājam par miljoniem, miljardiem tirgu, un jo labāk mēs varam pozicionēt Eiropas Savienību, jo labāk atdeva būs šajās investīcijās. Paldies! Paldies, Tikau kundze, vai jūs vēlaties ko piebilst? Paldies, priekšsēdētāji. Es pirmkārt gribētu pateikties kolēģiem par uzstāšanos, tāpat arī es gribētu pateikties komisijai e, sniegto precizējumu sakarā. Tāpat arī es gribētu norādīt, ka šis ir strateģisks projekts, gan Eknos, gan Galileo ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienībai. Un tie ir paredzēti civilai lietošanai. Ir ļoti nozīmīgi šo aspektu pasvītrot un ir svarīgi norādīt, ka pastāv savietojamība ar GPS sistēmu. Galileo sistēma pēc tam, kad tā tiks izveidota, būs ar labāku precizitāti un labāku datu uzt, uzticamību. Tādā veidā mums būs aplikācijas uh, un pakalpojumi, kas ir labāki. Un es gribētu atsaukties šeit uz dažu kolēģu komentāriem kas attiecās uz pilnīgu Galileo sistēmas ieviešanu. Šobrīd mums ir EGNOS sistēma, bet, lai varētu izmantot to pilnībā un pēc maksimālās kapacitātes un izmantos nākotnes aplikācijas, mums ir jānodrošina tas, ka Galileo sistēmas ieviešana uh, nenotiks vidējā termiņā, netiks pārtraukt, un tāpēc, lai mēs varētu gūt maksimālo atdevi tad, kad Galileo būs ieviests. Kā sacīja Jensens kundze, un arī kā sacīja Eiropas komisija, arī es gribētu norādīt, ka Eiropas Savienības prioritāte ir aptvērums visai Eiropas teritorijai, un tikai pēc tam mēs mēģināsim nodrošināt aptvērumu E, citām zonām. Taču galvenā prioritāte mums ir Eiropas Savienības teritorijas aptvērums. Tālāk e, Lichtenbergers skundze un Bredbūna kungs e, pieminēja finansējumu jautājumu, tāpat arī Fosters kundze komentēja, kā sacīja Rīkenkungs, savos grozījumos, kurus es atbalstu, ir nozīmīgi nodrošināt finansējumu ne tikai nepieciešamajai e, infrastruktūrai un e, satelītu e, konstelācijai, ne tikai aplikācijām un pakalpojumiem, kas būs nepieciešami nākotnē, bet mums ir arī jānodrošina nepieciešamais budžets, ikgadējais, kas ir nepieciešams darbībai. Un šeit es gribētu norādīt, ka Rīka kunga grozījumi es analizēju arī ņemot vērā jau iepriekšējā sasaukumā notikušo, kad e, mums tika bloķēts šis projekts, jo sākotnēji bija runa par PPP, lai vēlāk mēs nonāktu pie secinājuma, ka šeit ir nepieciešams e, e, valsts finansējums un fondu pārnešana no citām uh, Eh, citām eh, jomām Eiropas Savienības budžetā uz Galileo projektā. Tāpēc es atbalstu Jensens kundzes eh, grozījumu un es gribētu to pašlūgt visu no visiem kolēģiem, lai sacītu, ka mums ir nepieciešams vairāk finansējumu Eignos un Galileo projektiem, bet no otras puses mēs nevēlamies, lai šis papildu finansējums notiktu uz citu projektu rēķinu transportu jomā. Tāpēc es atbalstu Jensons kundzes grozījumu. Vēl viens komentārs ir tāds, ka es lūdzu vidusposmu pārskatām. Kad mums būs neizmantotie fondi, lai tie tiktu izmantoti izpētēji un pakalpojumiem. Un noslēgumā priekšsēdētāji es gribētu vēlreiz pat par atbalstu. Paldies! That concludes that item on the agenda. The next item... Jā, mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības jautājumu, un nākamais punkts ir starptautiskie gaisa attīstības nolīgumi. Lisabonas līguma ietvaros, tas ir mans ziņojums, un ir 15 grozījumi šeit iesniegti ziņojuma projektam, un es varētu piekrist 12 no tiem. Un, ja mēs varētu vēl pievienot mutisku e, grozījumu attiecībās pārlidojumu tiesībām, tad es pie tā e, vēl atgrieztos. E, ļoti daudz grozījumu, manuprāt, ir paredzēti pareizā virzienā, taču es gribu atgādināt deputātiem, ka šis ir ziņojums, lai noteiktu ietvaru un virzienu, nevis ziņojums, kas skatītu ik vienu detaļu tam, uh, ko mums vajadzētu iekļaut gaisa satiksmes nolīgumā. Tas ir komisijas jautājums, um, pie kur viņi strādās, un tad, kad mūsu referenti skata grozījumu, komisijas priekšlikumu, tad tas ir tas ietvars, kurā mēs strādājam, pie, norādot, vai mēs piekrītam vai nepiekrītam eh, paredzētam, paredzamajam nolīgumam. Trīs grozījumi ir tādi, kurus es nevaru atbalstīt, jo tie e, kļūst pārāk preskriptīvi un detalizēti, un tāpēc es drīzāk pretojos tiem. E, es ar to negribu teikt, ka tie būtu principā nepareizi, bet vienkārši es nedomāju, ka tie būtu attiecīgi šim nelielajam regulējumam. Un tagad tie eh, grozījumi, kas, manuprāt, ir pilnīgi skaidri. Pirmais grozījums, kas pilnīgi skaidri norāda to, ko komisija ir apņēmusies darīt eh, attiecībā uz vienlīdzīgu izturēšanos pret parlamentu un padomu. Tāpat devītais grozījums, devērs grozījums, kas atgādina eh, ikau līdzsvarotās pieejas principu attiecībā uz trokšņu ierobežojumiem un naktslidojumiem arī šeit var piekrist. Tālāk Maisners grozījums, kas eh, uzsver to, ka eh, kādi ir galvenie saruna partneri. Esmu iesniedzis arī eh, mutisku grozījumu Maisners ceturtajam grozījumam, kas attiecas uz Sibīrijas pārlidojumu problēmu. Krievijas iestājas PTO ietvaros un to mēs varētu skatīt šo iestājas sarunu ietvaros. Tas būtu mans mutiskais grozījums. Bet tagad trīs, kas rada man problēmas. Desmitais un vienpadsmitais drošības jostas bērniem. Un tie, manuprāt, ir pārāk, pārāk detalizēti Es neesmu pārliecināts, eh, es negribu teikt, ka nav vajadzīgi es eh, drošības jostas divus gadus veciem bērniem, bet šie jautājumi attiec uz starptautiskiem nolīgumiem par drošības eh, noteikumiem uz borta. Un es mēģināju aptvert vispārīgos drošības jautājumus, citos punktos neieslīgstot pārāk lielās detaļās. Un tad, kad mums notiks sarunas ar trešajām valstīm, uh, Eh, tajās, lai mēs varētu būt droši, ka tur ir drošības eh, noteikumi, kas ir spēkā. Tālāk, Rēners grozījumu. Es nedomāju 15. Eh, punktā, ka tas būtu vislabākais risinājums. Es neesmu pret to, ka tiek pārskatīti gaisa satiksmes nolīgumi, bet es nedomāju, ka šī būtu vislabākā forma, un varbūt mums vajadzētu to skatīt nākotnē domājot par to, kāds tad šis vislabākais uh, formāts varētu būt. Es uh, vēl pats to īsti nezinu. Es pats neesmu pārliecināts, vai šis bija vislabākais veids. Un es uh, gribētu izprast, kur tas atrodas lietu juridiskajā punktā. Šeit es tāpēc pieliku mīnisuņu, bet uh, Es eh, ar to gribu teikt, ka ziņojumā negribēju iekļaut neko tādu, par ko es neesmu pilnībā pārliecināts. Bet, godājumie deputāti, lūdzu atcerieties, ka šīs ir sava veida vadlīnijas, pie kurām mēs strādājam tad, kad mēs runājam par gaisa satiksmes nolīgumiem ar trešajām valstīm. Šīs, šis nav konkrēts konkrē, eh, drošības regulējums vai nekāds eh, regulējums attiecībā uz gaisa satiksmes eh, nozari, bet tagad ir Aneris kundzei vārds vispirms. Paldies, priekšsādātāja kungs. Vispirms paldies par šo tiešām lielisko ziņojumu. Ir uh, viegli tagad pateikt, kā tad izskatās visas liestas pēc Lisabonas nolīguma. Un šajā ziņojumā tiešām ir tādas patiesas vadlīnijas, kā nākotnē parlamentam vajadzētu rīkoties šajā jaunajā juridiskajā ietvarā. Kā es sapratu no jūsu tagad teiktā, izskatās, ka mēs esam tiešām vienisprāts par to, ka šeit ir jābūt runa par tādām vadlīnijām, par tādu ietvaru, bet nevajadzētu tā pārāk pievērsties specifiskām lietām, jo pirmkārt mēs nevaram iekļaut šeit visu, un otrkārt tas var mainīties, un treškārt tas būs atkarīgs arī no konkrētiem nolīgumiem, kas tad katrā gadījumā būs jāskata un kas nē. Tāpēc tā vispārīgi jārunā un uh, šīm vadlīnijām jābūt vispārējām tieši tā, kā jūs piedāvājāt. Par manu grozījumu, 15. grozījumu, gribētu tomēr pateikt, ka es uzskatu, ka mums uh, mūsu darbu vajadzētu atvieglot, ja nākotnē komisija mums uh, sniegs informāciju par to, kur ir kāda nolīguma plusi vai mīnusi. Uh, Un tad, kad mēs saskaramies ar nolīgumu tekstu, tad par to mēs varam diskutēt, mēs varam teikt jā vai nē. Bet, ja mēs jau no paša sākuma vairāk tiktu iesaistīti, kas šeit ir paredzēts, un no otras puses, ja mēs no komisijas saņemtu labāku informāciju ar kādām uh, daļām, kādā nolīgumā vai noteikumiem uh, ir laba pieredze vai slikta pieredze gūta, ka, kuri noteikumi ir vērtīgi, pierādījuši sevi, tad es domāju, ka tas tiešām varētu nākt par labu mūsu darbā. Es nezinu, vai tas ir labākais vai vienīgais līdzeklis, bet es šeit vienkārši gribēju panākt to, lai mēs parlamentā labāk tiktu informēti par komisijas ikdienas darbu, vedot sarunas par šādiem nolīgumiem. Par citiem uh, grozījumiem izskatās, ka esam vienas prātis, un tad redzēsim, kāda kāds ir citu kolēģu viedoklis. Paldies! Thank you, Mrs. Rana. Mr. Alkadravi. Paldies, Reners kundzei, Alkadravi kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties jums par paveikto darbu. Es domāju, ka šajā ziņojumā ir vissvarīgākie elementi, kas attiecas uz šiem eh, nolīgumiem. Jūs eh, pieminēt arī ilgtermiņa mērķus, proti to, ka mērķis ir panākt integrētāku uh, tirgu, harmonizētāku tirgu, un šajā kontekstā noteikti būtu jārunā arī par sociālajiem aspektiem, vīdas aizsardzības aspektiem un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka mums ir jāapzinās, kāda ietekme ir šāda veida nolīgumiem visai sabiedrībai kopumā. Nevajadzētu to novērtēt par zemu. Uh, Eiropas parlaments ir saņēmis jaunas pilnvaras eh, līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Mums būtu jāizmanto maksimāli eh, šīs te jaunās iespējas, tāpēc procedūras jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Kā mēs tiksim ar to galā turpmāko gadu laikā, kā mēs organizāsim savu darbu, kā komisija piedalīsies šajā darbā un tā tālāk un tā joprojām. Ir ļoti svarīgi konstatēt arī to, ka ir izveidotas jaunas eh, instances, tā piemēram šī te jauktā komiteja, kas ļaus eh, mums panākt zinām tuvināšanos procedūru jomā. Un es domāju, ka šajā kontekstā ir ļoti svarīgi panākt to, lai parlaments tiktu informēts par visu to, kas notiek. Tālāk, kas attiecas uz grozīmēm, es pilnībā piekrītu referentam, sakot, ka lielākā daļa grozījumi ir lieliski, tie noteikti pastiprina un precizē parlamenta lomu. Uh, Es piekrītu arī referentam tajā, ka mums nevajadzētu izstrādāt pārāk detalizētu priekšlikumu, un te es atsautos uz Lichtenbergers eh, ziņojumu. Ir vēl kāds jautājums, kas ir ļoti nozīmīgs, proti izvērtēšanas jautājums. Es domāju, ka mums būtu jāpanāk pēc iespējas labāks formulējums. Varbūt mums ne šodien, bet varbūt mēs varētu sagatavot grozījumu plenārsēdē, katrā ziņā to vajadzētu vēl pārdomāt. Tālāk, pēc dažiem gadiem mēs noteikti vēlēsim izvērtēt situāciju, lai izprastu, kāda ir tāda vai cita nolīguma ietekme, vai attiecīgās apņemšanās ir tikušas izpildītas, vai mērķi ir tikuši sasniegt un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc, manuprāt, svarīgi ir ne tikai rīkoties pirms līguma noslēgšanas, bet, manuprāt, tikpat nozīmīgi ir nodrošināt to, lai pēc dažiem gadiem vienā vai citā veidā mēs tiktu iesaistīti arī šajā izvērtēšanā. Ir pienācīgi jāpārdomā, ko tas arī nozīmē, lai tas viss nebūtu pārāk birokratīvi. Paldies! Paldies, Maisners kundze! Paldies, priekšsādātāji, ne tikai par to, ka devāt man vārdu, bet par šo ziņojumu. Uh, Daudz jau to slavēju un varu pievienoties viņiem. Te patiešām ir pa visu padomāts. Šeit, kā parlamentā, mums tagad ir tiesības un pienākums izpaldot savus, izmantot savus kompetences attiecībā uz aviosatiksmes nolīgumiem. Un lai to darītu, mums ir vajadzīga informācija un jānodrošina, ka netiek veikts dubults darbs, vide, drošības standarts, pasažiera dati, datu aizsardzība, pasažiera tiesības, tas viss šeit ir iekļauts, un tāpēc varu izteikties pavisam īsi un uh, teikt, ka tas ir pieņemam un pievērsties uzreiz grozījumiem. Es iesniedzu trešo grozījumu, lai pateiktu, ka ne tikai Indija un Ķīna nav ņemtas vērā, bet arī Japāna un Krievija. Un mums Eiropā ir svarīgi arī šīs te jaunās, jaunatīstības valsts arī iekļaut uh, šajos uh, ietvaros attiecībā uz gaisa attīstības nolīgumiem, un ir svarīgi, lai mēs eh, par šiem jautājumiem būtu informēti. Un eh, referenta kungs var jums pilnībā pievienoties, izvērtējot grozījumus. Es arī domāju, ka 10. un 11. lai arī cik svarīgi tas būtu, runājot par apkalpas veselību un bērnu sēdeklīšiem, es domāju, ka šajā gadījumā, eh, šajā ietver e, nolīgumā, tas nebūtu jāiekļauj. Komentārs no zāles. Nē, bet ir vesela virkne drošības pasākumu bērniem, dažāda veida, un man e, šķiet svarīgi, vai tie ietilpst šajā ietver nolīgumā vai nē. Kur es nepiekrītu Brainam Simpsonam, ir par 15. grozījumu. Un arī, kad Rāvīkungs to minēja, ir svarīgi Eh, tiešām saņemtu visa veida informāciju jebkurā laikā no komisijas, un tāpēc ALDE ir gatava atbalstīt šo te 15. grozījumu un arī prasīt jebkurā laikā, jebkur pieejamo informāciju no komisijas, lai tā būtu mums gatava to sniegt. Paldies. Mrs. Lichtenberger. Lichtenbergers kundz lūdzu. Jā, liels paldies par šo ziņojumu. Tas ir eh, relatīvi labs un visaptverošs, un paldies arī to, ka ņēmāt vērā CO2 un citas klimata emisijas, ka to ņēmāt vērā, jo aviosatiksmē tas var būt ļoti svarīgi. Var jums paskaidrot, kāpēc abus šos grozījumus par uh, uh apkalps veselību un bērnu sēdeklīšiem šeit iesniedzu? Vienkārši tāpēc, ka nav nekādu iespēju uh, Eh, nekādā veidā kaut kādu ietekmi izdarīt. Nav ziņojumu, kur šie jautājumi tiktu skatīti, un parlamentārajā procesā nav iespējas par to runāt. Tāpēc šeit arī izdarīju šo te mēģinājumu atgādināt cilvēkiem, ka Nav runa tikai par konkurenci un naudu un uh, līdzsabiedrību pārpirkšanu, bet ir runa arī par tādiem jautājumiem kā veselības aizsardzība gaisa satiksmē tiem, kas uh, nemitīgi atrodas lidmašīnā. Un otrais jautājums, šis īpašais jautājums, kas, manuprāt, šķiet diezgan katastrofāls, ir šie tie bērnu sēdeklīši. Tāpēc es to šeit iekļāvu, jo vienkārši nav nekādas citas iespējas kaut ko darīt. Uh, lai šie te tiešām ļoti svarīgie jautājumi uh, tikt ņemt vērā, lai pārrautu šo pretestību pret šiem jautājumiem, jo tas viss tiek visu laiku apkarots. Otrakārt, es 15. Uh, grozījumu, ko iesniedza Ranners kundze, arī gribētu tiešām atbalstīt, jo Swift un uh, tad, kad sīka sarunas sāktas par pasažieru datu reģistru, mēs to redzējām, ka informācija, šī te informācija, kas ienāk pastāvīgi, uh, tā ir ļoti svarīga, ko saņem komisija, un tieši šādos gadījumos, uh, uh, lai mēs saņemtu šo informāciju, būtu svarīgāk to saņemt, nevis tad, kad ir runa par konkrētu nolīgumu, jo tad teiktu, tad mums teiks, tas, neko, tas tur neietilpst, jo um, lid, tātad gaisa satiksmē jāsaka, ka situācija tiešām ir ļoti sarežģīta. Šajā uh, jomā vispār pasažieru tiesības un strādājošo tiesības šajā jomā vispār kaut kā panākt, lai tās tiktu īstenotas, jo vara uh, otrajā pusē arī šeit parlamentā ir ļoti jūtama un spēcīga un uh, tiek visu laiku teikt, kas mums jādara. Tāpēc es uzskatu, ka šis te ziņošanas pienākums nemaz nav slikta ideja. Jo tad šajā ietvarā mēs varētu tādus principiālus jautājumus apspriest, kas ir saistīti ar starptautiskajiem noliegumiem, to ievērošanu, īstenošanu un tā tālāk. Un tāpēc es to atbalstītu. Visā citādi, kā jau teicu, viss, kas veicina tādu plašāku caurskatāmību šajā jautājumā un uh, veicina parlamenta iesaisti, kad ir un par šādiem jautājumiem, to es, protams, atbalstīšu šajā ziņojumā. Paldies! Thank you, Mrs. Foster. Paldies, Fosters kundze. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu uh, runāt par dažiem no tiem punktiem, kurus jūs jau minējāt, proti, ka daži grozījumi lieliski papildina jūsu sākotnējo dokumentu, bet daži Ranners kundzes, Lichtenbergers kundzes iet pārāk tālu. Jūs teicāt, ka tām būtu jābūt tādām kā plašām vadlīnijām par to, kas tad ir pieņemams, mums nevajadzētu detalizēti izstrādāt šo dokumentu un nevajadzētu iekļaut tādas detaļas, kas paredzētu šajos grozījumos. Es domāju, ka mums būtu vērts atcerēties, ka, ja mēs šobrīd diskutējam par šo jautājumu, tad tas ir tāpēc, ka mums vairāk eh, šobrīd ir pilnvaru iesaistīties šajā procesā, un es domāju, ka mums ir jāsaprot arī, ka šie nolīgumi aizstās divpusējos nolīgumus, kuri ir bijuši spēkā vairākus gadu desmitus ar trešajām valstīm. Uh, Tāpēc tad, kad komisija būs uh, noveduši šīs sarunas līdz galam, ja mēs atgriezīsimies uh, pie paša sākuma izējas punkta un sāksim runāt par detaļām, es domāju, ka tas nebūs iespējams. Uh, Man tāpat satrauc šis te komentārs par sociālajiem jautājumiem, proti, ka gaisa transporta nolīguma varētu tikt izmantot, lai panāktu to, ka tiek īstenot atbilstamība starptautiskajām normām sociālajā jomā. Mans viedoklis ir nav mainījies. Es domāju, ka mēs piedalāmies šajā informācijas apmaiņas procesā ar komisiju, un mēs tik tiešām vēlamies panākt to, lai mēs tiktu iesaistīti šajā procesā, bet mums vajadzētu pieņemt arī realistisku nostāju un saprast, ka mēs transporta komitejā un Eiropas parlamentā nevedām sarunas. Sarunas ved komisija, un es domāju, ka kopumā komisija ir paveikusi lielisku darbu, un ir Daži, eh, daži sarunas, kas būs ļoti interesantas, runājot par šīm te eh, jūtīgajām valstīm, tā piemēram eh, Ķīna. Un daži no šiem lēmumiem vest sarunas ir ļoti strateģiski nozīmīgi, un es saprotu, ka šīs sarunas vest ir ļoti grūti. Uh, lai eh, panāktu tādu eh, pozīciju, kas mums visiem būtu pieņemama. Tāpēc varu novēlēt jums vienīgi veiksmi un lūdzu informējiet, jūs sniediet mums informāciju un, protams, arī uzklausiet komitejas eh, komentārus, kas dažkārt ir ļoti vietā. Paldies referentam par paveikto. Paldies. Paldies, Tikā kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. gribētu piedāvāt sekojošā. Mēs varētu mēģināt kopīgi e, piedāvāt motisku grozījumu, lai lūgtu komisiju, lai jeb kura tipa sarunas par gaisa satiksmes starptautiskajiem nolīgumiem eksplicitā veidā iekļaut to, ka Parlaments tiks informēts un konsultēts attiecībā uz jebkāda veida turpmāku grozījumu starptautiskajos uh, nolīgumos starp eh, Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Un eh, ir jāparedz procedūra šādiem grozījumiem, bet ir nozīmīgi, lai parlaments varētu vienmēr tikt informēts par šiem turpmākiem grozījumiem. Uh, Un jau nolīguma tekstā ir jābūt e, skaidri norādītam, ka ikvienu e, grozījumu gadījumā parlaments tiks informēts un konsultēts. Okay. E. Labi. Komisija atkal lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu komisijas vārdā apsveikt jūsu ziņojumu. Mēs redzam, uh, Eh, lielo darbu, kas ir paveikts, un redzam to kā pamatu visiem startautiskiem nolīgumiem. Bet iesākumā es gribētu sākotnēji paust savu piekrišanu ziņojumam, komentāriem, grozījumiem. Atsevišķi ir pārāk detalizēti, atsevišķi mums ir nepieciešams mandāts, atsevišķos gadījumos tie pārsniedz eh, starptautisko nolīgumu jomu, bet eh, es Dēga Mūv un Vice komisijas vicepriekšsēdētāja Kalas vārdā, ka mēs, ņemot vērā notikuma attīstību un sarunas, kas notiek dinamiski starptautiskajā sektorā un ņemot vērā uh, izmaiņas, kas var notikt sarunu noslēdzošajā fāzē, Un kā jau iepriekšējā brīfingā par Brazīliju eh, sanāksmē slēgtām durvīm, es domāju, ka šis ir vislabākais veids, kā darīt. Jums zinām, ka jūs tiksit eh, informēti par sarunām, un mēs sniedzam jums visas detaļas, eh, kas jums ir nepieciešamas. Mēs gribētu, lai nākotnē tas tieši tāpat arī notiek turpmāk. Protams, ir arī konfidencialitātes klauzulas un sarskatāmības jautājumi Bet vēlreiz priekšsēdētāji mēs vēlamies jums pateikties par sagatavoto ziņojumu. Un noslēgumā es gribētu paust pilnu apņemšanos sadarbībai ar jums tikpat auglīgi, cik pagātnē. Paldies! Paldies, Jēgas kundze! Bet, lai atbildētu uz dažiem komentāriem attiecībā uz parlamentu tiesībām un pienākumiem šajā sakarā. Es uzskatu, ka mēs ziņojumā to iekļāvām. 12. punkts, 13. un 14. 12. uzsver to, ka lai varētu pieņemt lēmumus par to, vai eh, piešķirt sarunu noslēgumu eh, parlaments uzskata, ka eh, tas ir visu institūciju interesēs un tāpat arī parlaments Eh, vēlas saņemt informāciju agrīni, atgādina, eh, ka eh, komisijas sniedz parlamentam savlaicīgu e, informāciju starptautisko nolīgumu e, uzsākšanas e, norises un noslēguma laikā. Es domāju, ka skaidrāk to nemaz nevar pateikt, kāda pienākuma ir. Un tālāk sagaida, ka komisija s, sniedz informāciju par paredzamajām, eh, par nodomu ierosināt sarunas par starptautisko gaisa nolīgumu noslēgšanu sarunu norādījumu projektus, apspriežamo tekstu projektu un paraviešanai sagatavoto dokumentu, kā arī citus attiecīgus dokumentus un informāciju. Un papildus uh, Eh, teikšanai komisijai, mēs jums neuzticamies, es nezinu, ko vēl var iekļaut dokumentā. Es domāju, viss iespējamais ir iekļauts. Tālāk runājot par Lichtenbergeras grozījumiem, par bērnu drošības jostām. Es eh, neesmu pret nekādu veidu kampaņu bet eh, tā ir ikau pozīcija, tas nav iekļauts šeit. Tie ir divpusēja nolīguma starp dalību valstīm. Ja mēs sakam, ir kaut kas jādara par lidojumu drošību bērniem, ļoti labi, bet nevis šajā, šajā ziņojumā. Tas ir jārisina dalību valstīm eh, un ar attiecīgajiem ikau procesiem, kas attiecas uz uh, Eh, trešo valstu apkalpē. Mūsu eh, apkalpes regulē pašreizie EU e, e OPS kas ir spēkā. Bet atkal, ja mēs vēlamies eh, strādāt pie tā, pilnīgi saprotams, ka mēs vēlamies dzīvot, lidot droši. Un es domāju, ka šie drošības jautājumi šeit ir iekļauti tāpēc es pieturos pie savas pozīcijas. Protams, komisijas gribu es ņemšu vērā un redzēsim, kā rīt notiek balsojums, bet katrā ziņā paldies visiem par jūsu e, devumu, paldies komisijai un redzēsim, ko tad mēs, kāds rezultāts ir rīt. Bet vēl gribu piebilst, ka ka šis būtu ietvars referentiem darbam nākotnē. Un tas varētu būt veiksmīgi. Nākamais mūsu darba kārtības eh, punkts. Nākamais darba kārtības eh, punkts ir Sehna Lovas. Uh, Eh, kundzes ziņojums par eh, traktoriem. Gribu atgādināt, ka vadošā komiteja ir Envi. Viņi nobalsoja eh, šodien par ziņojumu, bet Cenelovas kundze, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikt, ka šis ziņojums saskan ar to direktīvu, kuru mēs pieņēmām pirms diviem mēnešiem, un kā jūs sacījāt, atbildīgā uh, komiteja ir NV, un tur arī notika galvenās debatas par to, vai ziņojums tiek pieņemts. Kāda ir mana pozīcija? Es atbalstu šī ziņojuma pieņemšanu, un uh, to, kas attiec uz atbalstu MVU lauksaimniecības eh, nozarei, taču eh, pārāk neaizrausimies ar ziņojumu minimalizēšanu. Pirmais un trešais grozījums ir eh, pretrunīgi. Neatbalstu ne pirmo, ne, ne, ne trešo. Pirmais atbalsta ziņojumu atcelšanu un trešais pieprasa uh, Eh, pagarināt pārejas periodu pār diviem gadiem. Es eh, kā referents nevaru to atbalstīt, bet es saprotu atsevišķos eh, viedokļus. Tālāk trīs pārējie grozījumi ir ar precīzākiem formulējumiem. Šeit man problēma nav, es tos atbalstu. Un kā Eh, referente piedāvāju pieņemt šo grozījumu, un es vēl varēšu, vēl gribētu pateikties sēnu referentiem. Prašu. Mūsu ēnu referents vēl nav ieradies, tāpēc īsi gribēju pateikt, ka mēs referentes priekšlikumu atbalstām un eh, ka eh, pirmais grozījums mums arī nav pieņemams, to mēs neatbalstīsim. Uh, Bet uh, Lichtenbergers kundze, mēs uzskatām, ka tas, protams, uh, ir jautājums, kas ir jāapspriež. Un te ir uh, jārunā par šo te pagarinājumu, bet es domāju, ka referents priekšlikums kopumā ir interesants. Pat uh, šis te pagarinājums, kuru prasa tikau kundze, mūsuprāt, nav problemātisks. Un, uh, Tāpēc mēs eh, rēķināmies ar to, ka rīt varēsim ar plašu atbalstu atbalstīt jūsu ziņojumu. Paldies. Paldies, Lichtenberger. Lichtenbergers kundz, lūdzu. Ah. Maisner, Maisners kundze un tad došu vārdu Evai. Es atvainojos, es eh, nepacēlu roku laikam. Uh, tad tā ir mana vaiņa. Nē, nu, es arī, protams, gribēju kaut ko pateikt, pat ja man nav nekas daudz jāsaka, jo arī līdzīgi kā pēdējā ziņojumā es jums varu tiešām piekrist. Žēl, ka šīs lietas netika skatītas kopā, bet, nu, tā, tā nu tas ir un tā mēs strādājam. Es domāju, ka to tagad pilnībā noraidīt, manuprāt, nav pareizais ceļš, jo tas, kas šeit ir prasīts, ir tikai dažas papriks, uz ko tas attiecas, kas ražo šos motors, ja tas tām uh, atvieglo īstenošanu, tad tas, manuprāt, ir vēl zilā mērā pieņemams. Bet es esmu pret pagarinājumu. Es domāju, ka 2013. gads ir pietiekams, vēl divi gadi nav vajadzīgi. Un uh, būs jauna direktīva arī, tāpēc šeit nevajadzētu rakstīt 15. gadu, 13. ir pilnīgi pietiekams, bet varu jums uh, pilnībā atbalstīt un paldies par paveikto darbu. Paldies, Lichtenbergers kundze lūdzu. Jā, es, protams, šeit esmu nedaudz citās domās, jo es uzskatu, ka, ja tiek dots signāls, ka normas, kas vienreiz tiek pieņemtas, uh, jau tā ir tādas uh, maigas, uh, jo tāda patiesa klimata aizsardzība ir neiespējama tās vēl tad uh, pavājināt un pārbīdīt. Manuprāt, citiem sektoriem tas ir ļoti problemātisks signāls. Manuprāt, tas ir ļoti sarežģīti, ja ar šo te argumentu, ka MVU tādējādi tiek saudzēti, tas vienmēr jāņem vērā. Patiesībā šeit ir runa par tādām lielām ekonomiskām interesēm, kas vienkārši vēlas ignorēt klimata aizsardzību, kas vienkārši negrib par to domāt, kas izmanto jebkuru iespēju, pēc iespējas mazāk, pēc iespējas vēlāk, vislabāk vispār neveikt klimata pasākums. Un šeit uh, ir nedaudz arī runa Un uh, tāpēc gribētu aicināt kolēģus, uh, kas šajā komitejā tomēr iestājas arī par klimata aizsardzību, tāpēc gribētu viņus aicināt padomājiet. Ja mēs tiešām nopietni domājam pārveidot mūsu rīcību, mainīt mūsu attieksmi pret klimata aizsardzību, ja mēs nopietni domājam par emisijas mērķiem, tad mēs nevaram tagad pakāpeniski visos jautājumos, visos dosjē, kur uh, nedaudz vismaz ambiciozāk tāda pieeja parādījās no Eiropas Savienības puses, atkal to visu pavājināt. Un, uh, kolēģi, es gribētu teikt, ka šeit ir runa pirmkārt par plānojamību un otrkārt par nopietu attieksmi visā šajā jomā. Un man jāsaka, ka man šeit iebildums ir pret sēkojošo tagad. Uh, Mums ir eh, tāds eh, relatīvi, varbūt, eh, mazsvarīgs dosjē attiecībā uz visu šo sektoru apjomu, bet ja to redzēs pārējie, tad garantēju jums, ka visi šeit vērsīsies pie mums un gribēs pavājināt jau tā vājos kritērijus. Mēs šeit neesam tikai uh, komiteja, kas aizstāv ekonomikas intereses, mums vajadzētu aizstāvēt arī globālās intereses un nākamo pauģu intereses. Varbūt eh, viens vai otrs var vēl padomāt par to līdz rītdienai un vai tiešām mēs varam turpināt tā kā līdz šim, ņemot vērā pēdējās katastrofas, kas ir notikušas. Thank you. I don't know whether... Paldies, es nezinu, vai Bosinī komisijas vārdā ir šeit. Šķiet, ka komisijas vārdā neviens neizteiksies. Tad vārds Senelovs kundzei, vai jūs vēlētos papildināt? visu cieņu Vasanisas kungām, kur komentārs noteikti būtu bijis nozīmīgs, bet es nomā, nedomāju, ka tas būtu izdarījis īpašas izmaiņas mūsu dokumentā. Vai referenti vēl vēlas ko teikt? Nē, tādā gadījumā mēs balsosim par šo dokumentu rīt. Varbūt mēs varētu aizturēt Vasalīnas kungu, lai aizkavēt Vasalīnas kungu, vēl lai viņš neatstātu tālpu, bet, nu, darīsim to rīt. Tad rīt balsosim par šo jautājumu. Nākamais punkts mūsu šādienas darba kārtībā ir koordinātora sanāksme, kuras sākums ir ieplānots pulkstēn 17.15, tātad pēc stundas. Vai Roberts jau piekrīt? Saīts. Labi, tādā gadījumā Man satrauc Roberts, bet šķiet, ka viņš varētu ierasties pēc brīža. Labi, tad piecu minūšu pārtraukums, un tad sāksim koordinātoru sanāksmi. Paldies!